saistīts ar šo priekšlikumu nosaukumiem. Tagad mēs varam ķerties klāt mūsu darba dienas kārtība, darba kārtībai saskaņā ar 137. pāntu 6. martā pieņemtā darba kārtības versija ir pieņemta, neviens nav arī iesniedzis nekādas grozījumus. Līdz ar to esam pieņēmuši darba kārtību šajā versijā. Tagad mēs uzklausīsim arī Nesko kungu, kas mūs iepazīstinās ar Eiropas investīciju.